Der Präsident! Priekšstādātājs. Einen schönen guten Morgen, meine Damen und Herren, liebe Labrīt visiem, dāmas un kungi, dārgie kolēģi! Sanāksim pasludinu par atklātu un pirmais darba kārtības punkts šodien ir Baha ziņojums par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos. Un vispirms es došu vārdu referenta kungam Baham.